Žiba kungas ziņojums ierobežojuma attiecībā uz dažu piesārņošu vielu emisiju gaisā. Pirmais uzstāsies uz četrām minūtēm referents Andrēš Gžibs. Frau Vorsitzender. Paldies, priekšsēdētāji. Šī direktīva, par ko balsosim rīt, nosaka ierobežojums attiecībā uz uh, sēra un uh, slāpekļa e, e, emisijām, tajā pat laikā uh, neparedzot uh, limitus attiecībā uz energo um, uh, tad uz teciem, kuru jauda nav lielāka par mm, 1500 kW. Šī direktīva, tāpat kā ekodizaina direktīva, kas paredz standarts attiecībā uz uh, siltumiekārtām, kuras, kuru jauda ir mazāk nekā 1 megavats, tagad mēs runājam par tām, kas paredz emisiju limitus eh, tām, kuru jauda ir eh, līdz 50 megavatiem. Mēs uzskatām, ka tas ir ļoti svarīgi, lai aizsargātu jau funkcionējošos, darbojošos uh, objektus, lai nodrošinātu arī nepieciešamās investīcijas, kas ir plānotas jau iepriekš. Šis nelielie objekti, ka, kuru jauda ir līdz 5 megavatiem, kur galvenokārt īpašnieki ir MVU, kas sniedz arī komunālos pakalpojumus, ir bijis viens no svarīgākajiem elementiem, jo tie apgādā ar siltumu skolas, um, slimnīcas, universitātes aktivitātes. Mm, direktīva paredz augstus standartus, eh, kas paredzētu papildus izmaksas, lai atbilstu jaunās direktīvas normām. Mm, un, eh, piemēram, biomasu izmanto galvenokārt Skandināvijas valsts, um, bet eh, tas attiecas arī uz uh, Mm, termoelektrocentrālēm, eh, kas eh, nodrošina siltumu un, un, un apkuri dzīvojamās, eh, dzīvojamos objektos, bet ir ļoti svarīgi, lai netiktu paaugstinātas apkuras izmaksas lietotājiem. Protams, gribētu pasvītrot arī to, ka vajadzētu nodrošināt vidas standartu aizsardzību. Uh, Mm, um, un te mums uh, vajadzētu runāt arī par individuālo māju apkuri atsevišķos Eiropas reģionos, piemēram, centrālajā un austrum Eiropā. Um, šīs normas varētu uzlabot uh, gaisa kvalitāti. Mums vajadzētu padomāt arī par tiem izaicinājumiem, kas rodas vidas aizsardzības uh, sakarā un uh, līdzsvarot tos ar ekonomiskajām interesēm un sociālajām interesēm lai neuzliktu pārmērīgas izmaksas gan operatoriem, gan galvlietotājiem. Eh, septembrī neformālā trialoga laikā tika panākt vienošanās eh, starp komisiju, padomu un parlamentu, un šo vienošanos apstiprināja arī uh, Kore Pērsti, un tikai viena valsts balsoja pret. Un uh, vides komisijā 15. jūlijā 59 nobalsoja par 6 pret. Tajā pat laikā sarunas ar padomu bija ļoti sarežģītas un uh, tika pārstrādāts gandrīz visas direktīvas normas, bet tā ir pakete, uh, kas paredz pilnīgi jaunu pieeju tām, kā šis projekts uh, tiek skatīts un lasīts. Gribētu visiem pateikties par atbalstu Uh, arī par uh, tiem, uh, kas piedalījās sarunu procesā no parlamentu puses. Gribētu pateikties arī visiem ēnu referentiem un gribētu pateikties Latvijas prezidentūrai par sadarbību un Eiropas komisijas pārstāvjiem, pateicoties, kam mums izdevās sagatavot ļoti labus visām pusēm apmierinošus risinājumus. Paldies! Vielen Dank, Herr. Paldies referenta kungam, tagad komisijas vārdā Hogan kungs. Uh, uh... Paldies, priekšstādātāji, cienījamie deputāti. Man ir prieks piedalīties uh, šajās debatēs. Uh, mana kolēģi komisāra Vēlas vārdā, kurš diemžēl nevar būt klāt direktīva, lai samazinātu piesārņojumu no uh, vidējas jaudas sadedzināšanas iekārtām. Uh, tas ir elements uh, komisijas pakotnē tīrāk gaisa kvalitātes nodrošināšanai, kas tika iesniegta 13. gada decembrī, un tādā veidā mēs varēsim mazināt potenciālos riskus cilvēku veselībai. Tā ir programma, ko ļoti labi pazīst, kas tika iesniegta savulaik 2013. gadā īrijas prezidentūras laikā. Gaisa piesārņojums eh, pasliktina veselības apstākļus, eh, tūkstošiem cilvēku pirmslaicīgi iet bojā un tiek zaudēts eh, simtiem tūkstošu darba dienas. Šī direktīva aizpildīs iztrūkstošo elementu mūsu tiesiskā regulējumā un tādējādi būs ļoti būtisks devums, lai sasniegtu nākotnē nospraustos samazinājumu mērķus. Uh, Vēlas kunga vārdā gribētu sveikt referentu Gžiba kungu un viņa kolēģis no vidas komitejas, pateikties par viņu apņēmību strādāt pie šī priekšlikuma. Pateicoties parlamenta komandas darbam, ir bijis iespējams saglabāt uh, Eh, šīs ierosinātās direktīvas integritāti vidas aizsardzības jomā, tāpat laikā patrot gadījums, kad dalībvalstīm ir nepieciešama elastība īstenošanā. Šie elastības eh, nosacījumi attiecas uz apkuri un biomasas izmantošanu apkurē, kas ir divi ļoti būtiski jautājumi parlamentam. Nodrošinot, lai tomēr tiks ievērot konsekventi gaisa eh, kvalitātes aizsardzības eh, kvalitāte un eh, izmantot sinerģijas. Jādomā tāpat arī par energoefektivitāti un CO2 emišiem un visi šie jautājumi tiek izskatīti komisijā. Gribu norādīt, ka šī direktīva idejas jaudas sadzināšanas iekārtām ir labs piemērs labākajai regulēšanai. Uh, ir paredzēts, ka šī direktīva būs noderīga MVU un uh, mazinās neskaidrību dažādiem ekonomiskiem uh, operatoriem, dodot lielāku skaidrību gan nozarei, gan dalību valstīm, un grib norādīt, ka šī direktīva veicina arī advancētu tehnoloģiju izmantošanu, veicina inovāciju izmantošanu un uh, lai Eiropas Savienība tādējādi būtu priekšējās rindās dažādās tehnoloģijās šajā jomā. Uh, Mums tāpēc ir eh, eh, jāizsaka arī savs viedoklis attiecībā uz īstenošanas aktu piemērošanu. Danke, komisār. Nun... Paldies. Tagad vajadzētu uzstāties Federlai kungam Itre komitejas vārdā. Diemžēl viņa nav zālē. Tagad došu vārdu uh, eh, ETP grupas pārstāvim Giovanni Lavija divas minūtes. Grazie, prezidente, komisāri Oga. Paldies, priekšsēdētājs kundze, komisārs kundze, komisāra kungs. Uh, kolēģi, sākumā gribēju pateikties referentam un visiem kolēģiem, kas viņam palīdzēja. Un jāsaka, ka tādā uh, veidā mēs varēsim uh, pieņemt uh, Eiropas likumdošanu šajā jomā, kas vēl nebija regulēta. Es gribēju pateikties prezidentūrai un komisāram par izrādīto labo sadarbības garu. Es gribēju pateikt, ka eh, vidējas jaudas eh, dedzināšanas iekārtām par 150 eh, megavatiem ir jāsamazina gaisa piesārņojums un ir jānosaka robežas, kā arī reģistrācijas sistēmas arī jaunām iekārtām, lai varētu samazināt uh, gaisa piesārņojumu. Mēs vēlamies, lai uh, gaisa kvalitāte tiktu garantēta un lai mūsu pilsoņi netiktu apdraudēti, lai netiktu apdraudēta viņu veselība. Jāsaka, ka šis teksts ir radies kompromisa rezultātā un jāsaka, ka mēs nedaudz mainījām komisijas priekšlikumu, lai uh, iespējas pieņemt uh, direktīvu būtu patiešām lielākas. Mēs negribējām uzlikt arī pārāk lielu slogu uzņēmumu pleciem, lai dalību valstis varētu uh, ieviest striktākas robežvērtības attiecībā uz tām jomām, kas nesaskan ar Eiropas prasībām. Ir arī paredzēta revīzijas klauzula, lai 2020. gadā varētu pārbaudīt to, cik labi ir uh, izdevies ietaupīt energopatēriņu. Uh, Jāsaka, ka tā ir arī daļa no gatavošanās pasākumiem COP21 Parīzē, un tādā veidā mēs varam arī ieguldīt savu artavu cīņā pret klimatu pārmaiņām. Lielas paldies par šo ambiciozo darbu. Paldies! Un tagad Masīmo Pauluči, kas uzstāsies eh, sociālistu un demokrātu grupas vārdā, viņam arī divas minūtes lūdzu. Paldies, priekšsēdētājs kundze! Mēs dzirdējām tik daudz vārdu, bet tie nav, diemžēl, pārvērsti darbos. Un tagad jāsaka, ka vairāk kā 140 tūkstošiem šo vidējas jaudas teic nav noteikti konkrēti normatīvi. Šie teic tiek izmantoti, lai atdzesētu, lai apkuri, lai varētu apkurināt ēkas, un mums patiešām vajadzētu regulēt šo jomu. Mums ir jācīnās pret klimata pārmaiņām, pret gaisa piesārņojumu. Un jāsaka, ka eh, viens no lielākajiem nāves cēloņiem Eiropā ir gaisa piesārņojums. Sociāldemokrātu grupa neuzskata, ka šis ziņojums ir perfekts, bet, protams, eh, nu, tas jau ir solis pareizajā virzienā, lai varētu aizsargāt gan mūsu uh, pilsoņu veselību, gan mūsu planētas veselību, nenodarot milzīgu kaitējumu Eiropas uzņēmumiem. Protams, mums jādomā arī par uh, aptvērumu paplašināšanu, par, arī par CO2 emisijām un Dalību valstīm ir eh, jāizvērtē eh, iespēja pieņemt striktākas normas, eh, ja, piemēram, ir šīs robežvērtības attiecībā uz piesārņojumu samazināšanu ir jāparedz arī ilgāk īstenošanas termiņi, piemēram, tādām iekārtām, kas apsilda ēkas, izmantojot biomasu. Paldies! Dankas, jā. Paldies. Tagad EKR eh, e grupas vārdā Jadviga Višņēvska. Divas minūtes. Paldies priekšsēdētāji, godātie deputāti direktīva, kas attiec uz atsevišķu vielu emisiju gaisā uh, no sadedzināšanas iekārtām, skar uh, ļoti daudzus uh, uzņēmums un daudzas jomas. Es gribētu runāt par termoelektrostacijām, kas ir ļoti populāras, piemēram, Polijā. Polijā šādas instalācijas galvenokārt izmanto ogles. Un šie objekti Polijā pēdējos eh, gados ir tikuši modernizēti, lai atbilstu Polijas likumdošanai. Tādēļ tālāka modernizācija nozīmētu būtisku izmaksu pieaugumu. Uh, Eh, vai varbūt pat šo objektu slēgšanu, eh, liekot pāriet uz individuālām apkuras sistēmām, kas noteikti palielinātu emisijas kopumā, jo šīs sistēmas ir grūtāk kontrolēt no vidas veselības aprūpas politiku viedokļa eh, tas būtu neproduktīvi. Iespēja dalībvalstīm iz izslēgt eh, šādu veidu objektus līdz 2020. Eh, eh, gadām no normu piemērošanas ir tikai saprātīgs solis. Mm, es uzskatu, ka Mm, mans grozījums, kurā ir paredzēts, eh, ka emisiju robežlielums var noteikt tikai stabilos apstākļos, un šis skandāls ar, piemēram, eh, Volkswagen emisiju um, datu eh, falsificēšanu valstī, kas ir emisiju samazināšanas um, pieejas aizsardzības līderi, Twitter eh, liecina par to, ka mēs no vienas puses cenšamies eh, samazināt emisijas, bet tajā pat laikā um, nespējam kontrolēt šo limitu ievērošanu. Paldies! Un tālāk uh, atvārtā. Hautems kungs uz divām minūtēm Alta grupas vārdā. Paldies! Eh, gribēju pateikties arī ēnu referentiem no Alta grupas. Eh, gribēju pateikties visiem par eh, jauku sadarbību. Mēs esam patiešām lepni ar panākto un jāsaka, ka pateicoties šim likumdošanas aktam aplis ir noslēdzies un mēs patiešām varēsim kaut ko panākt. Mēs vēlamies samazināt mazo dāļiņu, slāpekļa oksīdas un, un citu piesārņošu vielu emisijas, un padome kopīgi ar parlamentu ir sagatavojuši tādu solīdu likumdošanas paketi, lai varētu garantēt harmonizētu likumdošanu visā Eiropā. Un, ja mēs runājam par atkāpēm, eh, vajadzēja to skaitu samazināt pēc iespējas eh, vairāk. Un, protams, ir gan arī daži izņēmumi, bet mūsuprāt tie ir attaisnoti, kā līdz likumdevējiem mums ir jādomā arī arī par īstenojamību praksē. Mēs, protams, vēlamies veicināt biomasas izmantošanu enerģijas ražošanā, tādēļ biomasas izmantošana šajās siltumjaudas iekārtās ir attaisnojama. Mēs vēlamies arī izvairīties no uh, likumdošanas pārkāpšanās, piemēram, uh, ir taču arī likumdošana par uh, industriālajām emisijām. Ir jau arī tādas instalācijas ģeneratori, kas ir jāizmanto ārkārtas apstākļos, bet tos tad arī vajadzētu izmantot tikai ārkārtas apstākļos apstākļos, nevis ikdienā. Mums ir jāsamazina arī administratīvais jūceklis, birokrātija un jāsagatavo tāda ļoti labi pārskatāma atļauju sistēma. Jāsaka, ka dalību valstīs, protams, situācija ir atšķirīga un uh, dalību valstīm ir jābūt pietiekam ambiciozām likumdošanas īstenošanā. Es esmu apmierināts ar panākto, tādā veidā mēs piedāvājam inovācijas, eh, radīsies jaunas darba vietas un mēs varēsim arī cīnīties saknē pret šo problēmu, proti gaisa piesārņojumu. Paldies! Un tagad e, e, GUE NGL grupas vārdā Torres Martīnes kundze uz pusotru minūti. Paldies, priekšsēdētāji! Mēs esam apmierināti, jo esam uh, sanā, panākuši vienprātību par šo priekšlikumu. Mūsuprāt, šis ir svarīgs regulējums, tas jātiecina uz visu Eiropu, tāpat uz Kanāriju salām, Madeiru un citām teritorijām, jo fakts, ka šīs salas ir attālinātas, tam nevajadzētu būt šķēslim, lai pilsoņi arī šajās teritorijās varētu izmantot tās pašas tiesības, ko vispār Eiropas Savienībā. Gribam būt droši, ka uzņēmumi neizmanto mm, trūkstošus elementus. Uh, Uh, tiesiskā regulējumā un uh, lai tādajā veidā ne, nekaitētu cilvēku veselībai. Mēs te vairāk runājam nevis par lielo uzņēmumu tiesībām, bet par, uzņē, par pilsoņu tiesībām. Un uh, te es gribu īpaši pieminēt Kanādijas valsts, kur ir ļoti liels uzņēmums. Mums ir jānodrošina, lai šie standarti praksē tiktu realizēti, jānodrošina, lai zināmas piesārņojošas vielas nenonāktu gaisā, jo tas ir kauns, kas ir noticis Volkswagen gadījumā, Kopš 2009. gadā ir bijusi šaubas, aizdomas par krāpšanu, bet nekas, nekas netika darīts, līdz šis skandāls pēkšņi nāca gaismā. Runāt par klimatiskām izmaiņām, mēs zinām, ka sadedzināšana un sadedzināšanas iekārtas dod lielāko ieguldījumu tieši piesārņojumā. Mums ir jānodrošina dabas resursu atbilstoša izmantošana un jāveic nepieciešamās izmaiņas gaisa kvalitātes uzlabošanai. Pavisam drīz sāksies kop sanāksme Parīzē un mums ir jāveic reāli soļi, lai cīnītos pret kliniskajām izmaiņām. Paldies! Un tagad. Eikot kungam vārds. Thank you very much. And... Paldies, un pirmām kārtām mūsu ēnu referenta vārdā, kurš nevarēja ierasties, eh, arī Žīkundas vārdā gribētu pateikties referentam par ļoti labo darbu un domāju, ka visu to mm, augstu novērtē. Šis ziņojums ir ļoti svarīgs. Mēs esam runājuši par eh, avotu emisijām jau daudz, pēcpusdienā runājam par, maši, par automašīnām, tagad runājam par sadedzināšanas iekārtām un būsim godīgi. Uh, Ir grūti panākt tiesisko regulējumu visos gadījumos, kad runājam par gaisa kvalitāti, kāds vienmēr saka, ka svarīgākais ir politikas nostādnes, kas ir vērstas tieši uz paša avota, eh, uz pašu avotu. Bet tikko kā mēs pārtā ķeramies, tad eh, nāk milzīgas prasības, lai pagarinātu termiņus, lai atkal dotu kādas izņēmumus, atrunas un tā tālāk un tā tālāk. Un tā tas ir bijis arī šeit. Un šai ziņā ir žēl, ka padome šeit nav pārstāvēta, jo padome bija līderis šo iztrūkstošo posmu radīšanā šajā regulējumā. Un man ir prieks, ka parlamentam izdevās aizlāpīt daudz no šiem trūkstošiem elementiem caurumiem, bet mm, tas ir bijis graujoši. Jā, protams, šis eh, regulējums nesīs uzlabojumus un uh, tomēr katru reizi, kad mēs uh, runājam par šīm pamata politikas nostādnēm, būsim uzmanīgi un ķersimies pie pašiem pamatiem un avotiem. Pretējā gadījumā mēs uh, nevarēsim sasniegt savus gaisa kvalitātes standartus, un tas ir mūsu pilsoņu interesēs, un mums ir jātiec uz, jābūt nobietniem attiecībā uz visiem avotiem. Nu, šajā gadījumā dokuments varbūt būtu bijis labāks, ja padomu būtu vairāk sadarbojusies. Paldies! Zilās kartīts jautājums no Eteriģa no kunga. Vai jūs pieņemsiet Eteriģa kungs? Jūs vēlēties uzdot jautājumu, lūdzu. 30 sekundes jūsu rīcībā. Paldies, ka pieņemat eh, šo zilo kartīti tik vēlā vakar stundā. Pavisam īsi, jūs runājat par eh, ķeršanos pie avota. Avots ir eh, rūpniecība. Bez rūpniecības savukārt nebūs finansējuma un naudas un tā tālāk. Vai Jūs nepiekrītat, ka rūpniecība ir jāņem vērā tomēr, un lai kāda pasākuma tiek pieņemta, būtu vismaz draudzīgi rūpniecībai tā, lai rūpniecība varētu uh, radīt šo labklājību, ne tikai piesārņojumu. Jā, paldies! Atbilde. Ja jūs labi uzklausījāt šīs diskusijas, tad jā, sapratīsiet, ka esam vienmēr bijuši rūpniecībai draudzīgi, bet šobrīd mēs maksājam miljārdus. Uh, tāpēc, ka ir piesārņots gaiss. Par to maksā visi. Es domāju, ka jūs piekrītat arī šim principam, ka piesārņotājs maksā, ko mēs te cenšamies panākt. Ka tie, kas piesārņo, ir tie, kas maksā, un nevis sabiedrība kopumā maksā par tiem, kas piesārņo. Un es domāju, ka pat no jūsu puses raugoties tā ir politika, ko jūs varētu atbalstīt. Un nun ist für eine Minute. Paldies. Pēdējā kungs uz vienu minūti. EFDD grupa. Paldies, priekšsēdētāji. Jā, tā ir taisnība, ka ar šo priekšlikumu direktīva aizpild nepilnības likumdošanā, kur vidējas jaudas sadedzināšanas iekārtas netika regulētas, um, bet jāceras, uh, ka mm, dioksīni un dzīvesudrabs tās ir piesārņojošas vielas, uh, kas ir ļoti bīstams cilvēku veselībai un uh, par tām šajā direktīvā netiek runāts. Un e, šeit jāsaka, ka pilnīgi aizmirstas ir e, šelfā izvietotās naftas ieguves iekārtas. Ja runājam par uzņēmumu konkurētspēju, tad tā uh, ir saistīta ar šo uzņēmumu spēju darboties vidē draudzīgā veidā. Un Es domāju, ka šeit mēs atkal liekuļojam un nākam pretī tikai elektro un naftas multinacionālām kompānijām. Paldies! Tālāk Balčākungs. Paldies, priekšsēdētāji! Kad jūs tikāties jūnijā, tad komisija teica, ka Eiropas Savienība startautiskajā mērogā ir apsolījusi, ka tā ir gatava samazināt emisijas uh, vidē un gaisā. Nu jā, tas ir jauks paziņojums, bet kas notika ar Volkswagen? Ir ļoti uh, saisti pārstīties ar šādiem solījumiem, bet man šķiet, ka visi bija satriekti, konstatējot to, ko patiešām dara Volkswagen. Es domāju, mūsu pienākums pienākums ir ne tikai lietas nogludināt, eh, bet ir svarīgi, lai mēs neaizmirstu to, ka ļoti daudzu Eiropas Savienības pilsoņu veselību ietekmē tieši emisijas gaisā. Man tiešām ir prieks, ka šajā eh, ziņojumā ir iestrādāti vairāki svarīgi grozījumi. Paldies! Nun ist. Äh, Paldies! Šrajer Pīrīgs kundze divas minūtes. Paldies priekšsēdētājs kundze, komisāra kungs, paldies arī referentam par uh, ieliktajām pūlī, pūlēm. Šis ir tehnisks jautājums un tajā pašā laikā arī politisks jautājums. Mēs runājam par emisiju samazināšanu, vidējas siltumjaudas iekārtām, ģeneratoriem, piemēram, um, uz salām un par daudzām iekārtām arī darba vietās. Tas reāli ietekmē katru cilvēku ikdienas dzīvi. Jāsaka, ka mēs esam ļoti daudz darījuši, lai uzlabotu gaisa kvalitāti Eiropā, bet jāsaka, ka vairākās Eiropas Savienības dalību valstīs joprojām gaisa kvalitāte, kvalitāte neatbilst normām. Laba likumdošana ir laba arī sabiedrības veselībai, un mums nevajadzētu šeit pieļaut kaut kādas vājās vietas vai caurums šajā likumdošanā. Tieši tādēļ Eiropas komisijai vajadzētu normālā laika posmā izvērtēt, vai ir jāmaina eh, šīs robežu vērtības emisijām, ņemot vērā dažādas eh, tehnoloģijas. Uh, Mēs nevaram visu laiku noteikt augstākas emisiju vērtības, ja, piemēram, nākotnē eh, gaisa attīrīšanas iekārtas būs daudz efektīvākas. Inovācijas notiek ļoti ātri, un mēs nedrīkstam atteikties no savām ambīcijām. Ir jādomā par eh, šīs likumdošanas īstenošanu, ekonomiskajām sakām un ietekmi uz darba vietām. Ja, piemēram, kādu uzņēmumu apdraud šī likumdošana pārāk spēcīga, tad ir jāizvērtē šis gadījums individuāli. Mēs nedrīkstam visu darīt tikai tāda akla fanātisma vadīti un vajadzētu tātad joprojām atļaut vairākas atkāpes, piemēram, tajās vietās, kur gaisa kvalitāte jau ir gana laba. Paldies! Paldies! Žilparņē! uz vienu minūtu. Prezident... Paldies, priekšsādātāja komisāra kungs. Uh, dažas uh, nedēļas pirms kopu uh, sanāksmes Parīzē mēs runājam par šo jautājumu, kas ir ārkārtīgi svarīgs, gaisa kvalitāte, un mums jādara viss, lai cīnītos pret klimatiskajām izmaiņām, lai uzlabotu tā gaisa kvalitāti, ko elpojam. Ko Eiropā. Pētījums ir veikts, ka 348 tūkstoši cilvēku mirsta tieši sliktas eh, gaisa kvalitātes dēļ. Eh, Skaidri redzams, ka mūsu veselība ir apdraudēta, ka to apdraud netīrs gaiss Eiropā, un es pozitīvi vērtēju šī ziņojuma pieņemšanu. Mums ir izdevies eh, panākt limitu, piemēram, slāpekļa oksīdu izmešiem. Uh, Un e, Eiropas e, parlaments ir panācis arī CO izmešu griestus un e, komisijai nepieciešams šo regulējumu īstenot. Attiecībā uz COP21 uh, sanāksmu parlaments sasniegto es uh, priecājos, jo šis uh, ziņojums ir tāda laba zīme par to, kā mēs cīnāmies par tīru gaisu. Paldies! Un tagad vārds Džulijai Garlingai uz vienu minūti. Paldies, priekšsēdētāji! Manas delegācijas vārdā es gribētu pozitīvi vērtēt šo vienošanos. Zinu, ka sarunas bija sarežģītas, un šī vienošanās atbalst, atspogļo kompromisu starp dažādiem viedokļiem. Gribētu izmantot šo iespēju un īpaši sveikt referentu, jo viņš ļoti veiksmīgi vadīja šo procesu. Ir svarīgi panākt vienošanos un īstenot to pēc iespējas ātrāk. Slikta gaisa kvalitāte ir viens no nopietnākajiem veselības apdraudējumiem Eiropā. Ir ļoti viegli gribēt eh, perfektu risinājumu, bet dažkārt eh, perfekts risinājums ir laba risinājuma ienaidnieks. Tāpēc man ir prieks redzēt, ka šeit ir ambiciozas, bet pragmatiskas eh, vēlmes un nosacījumi, kas pieļaus investīcijas jaunās tehnoloģijās, atjaunīgos avotos. Tā ka mm, es tev vērtēju šo ziņojumu. Paldies! Paldies! Un tagad Torvald kungs uz vienu minūti. Uh. Paldies! Mēs e, jau visu dienu praktiski runājam par gaisa kvalitāti, kvalitāti dažā, no dažādiem skata punktiem, un tas e, atspūgļo mūsu bāžas, un tas ir gluži pamatot. Pirms es devos uz Strasbūru, e, izlasīju, ka svaigākais gaiss Eiropas Savienībā ir uh, labzemē. Nu, tā nav nekāda sakritība, jo tur ir uh, uh, maz iedzīvotāji, mazākā divu cilvēku uz kvadrātkilometru. Tīrs gaiss ir svarīgs, bet tas nav viss, kas nepieciešams dzīvē. Nepieciešams līdzsvarots risinājums, lai nodrošinātu, ka iekārtas visās valstīs dod savu ieguldījumu, lai cīnītos pret gaisa piesārņojumu, bet joprojām ir satraucošas tendences. Un, uh, nevar atrast risinājumu, kas būtu derīgs visiem. Un atkal labzem šeit ir labs piemērs. Kā jau komisija un padomu droši vien labi zina, mums ir augsta ziemas labzemē, un uh, joprojām salvecis var braukt ar uh, kamanām. Paldies un uh, labu nakti visiem. Paldies ar priekšsēdētāju, vēl tomēr nav Ziemassvētku laiks klāt. Un tagad Konečnas kundze uz vienu minūtu lūdzu. Paldies priekšsādātāji, dāmas un kungi. Eiropas uh, parlaments un arī dalību valstu parlamenti uh, strādā pie šiem emisiju jautājumiem un emisiju robežu vērtībām jau ilgu laiku. Un, zināmā mērā, esam šo to panākuši. Man ir liels prieks, ka esam pievērsuši uzmanību tām iekārtām, kas ir eh, zem 50 megavatiem. Protams, tur vēl ir eh, darbs darāms, piemēram, attiecībā uz eh, SO2 izmešiem, jo dažās valstīs, piemēram, tiek slēgtas mazas apkuras iekārtas, un tas var novest pie tā, ka tiek apaņogs izmantots, un tāda izmeša palielināsies. Jebkurā gadījumā es atbalstu šo priekšlikumu, uzskatu, ka uh, Mums ir jāaplūko vietēja rakstura iekārtas. Piemēram, Čehijā ir problemātisks iekārtas, bet ir arī polijas pierobežā tādas, kas rada problēmas, un tāpēc mums ir jāsamazina emisijas visās uh, valstīs, lielās un mazās, un tā tad jādarbojas uh, līdzīgi. Paldies! Džulija uh, Rīd uz vienu minūti. Priekšsēdētāji, Mana politiskā grupa uzskata, ka ir ārkārtīgi svarīgi uzlabot gaisa kvalitāti Eiropā, tāpat laikā esam stingri pret komisijas priekšlikumu atkal regulēt no Eiropas Savienības līmeņa. Esam pret, mums jau ir ekodizaina direktīva un rūpnieciskā pielietojuma direktīva, esam pret tām un tāpēc esam arī pret šo, kas attiecas uz vidējas jaudas sadedzināšanas iekārtām. Uh, Mēs esam pret obligātu Eiropas Savienības reģistrācijas schēmu, kas attieksies visām jaunajām iekārtām, jo uzskatām, ka tas nav jautājums, ko jāregulē neievēlētiem birokrātiem Briselē. Tāpat laikā atbalstam tos izņēmums eh, direktīvai, kas eh, mazina šīs pārāk regulējošās direktīvas ietekmi. Pašreizējais Eiropas Savienības eh, tiesiskais regulējums nav nodrošinājis vīdi investīcijām pārāk smags regulējums apdraud investīcijas un ražošanu, un papildus Eiropas Savienības regulējums neveicinās Eiropas Savienības rūpniecības attīstību. Eiropai jābūt konkurētspējīgai, jārada darba vietas un konkurētspēja jāuzlabo. Paldies, paldies! Un uh, Marijana Petir uh, uz divām minūtēm. Paldies, priekšsēdētāji! Komisāra kungs, gaisa piesārņojums ietekmē vīdi un cilvēku veselību atbilstoši um, programmai Veselīgs gaiss. 2010. gadā 400 tūkstoši cilvēku priekšlaicīgi mira gaisa kvalitātes uh, dēļ. Naudas izteiksmē tas ir 330 līdz 400 uh, miljārdi eiro. Uh, Attiecīgi tiek radīts milzīgas izmaksas veselības aprūpas eh, sistēmai, tāpat arī ārkārtēji nodarīt zaudējumi. Atbilstoši statistikas datiem mēs redzam, ka gaisa kvalitāte Eiropā ir uzlabojusies kopš 2003. gada. Tomēr piesārņots gaiss eh, ir smaga problēma Horvātijā Piemēram, esam vairākus desmit gadus strādājuši jau pie pašmāju regulējuma, maza un vidēja izmēra sadedzināšanas iekārtām, un mēs regulāri pārbaudam gaisa kvalitāti. Diemžēl Horvātijā nonāk pārobežu piesārņojums no Bosnijas un Hercegovinas, tāpēc, ka tur ir lielas eh, apstrādes rūpnīcas, Bet arī no citām valstīm mēs uh, saņemam šo pārobežu piesārņojumu. Mēs pozitīvi vērtējam jauno direktīvu. Tā ir uh, ļoti vajadzīga, jo nepieciešams minimālās prasības emisijām no vidējas jaudas uh, sadedzināšanas iekārtām. Bet mēs nedrīkstam palielināt administīvo slogu. Paldies! Vielen Dank. Der nächste Redner ist Herr Kalus. Paldies, Zuriņo kungs, vienu minūtu. Signora prezidents, jo komisāri. Priekšsēdētājs kundze, komisāris kundze. Paldies, priekšsēdētāji. Šis ir ļoti svarīgs jautājums, it sevišķi ņemot vērā Parīzē paredzēto klimata konferenci un vispār eh, diskusijas, eh, kas jau tagad ir vēl vairāk uzkurināts, ņemot vērā eh, nesenos notikumus. Protams, emisiju kontrolēm ir jābūt uh, stingrām un tās galvenokārt ir jāveic pie emisiju izdalas avota, ir jābūt arī pietiekami labam tehnoloģiskiem progresam, lai varētu garantēt zaļu izaugsmi. Jāsaka, ka mēs runājam par ekoloģiju vīdi, mēs nedrīkstam to uzskatīt par problēmu. Sociālai un tehnoloģiskai līderībai ir jābūt visur klātesošai Eiropas Savienībā. Protams, šajā brīdī mm, visi starmeši ir pievērsti mums, mums ir jābūt eh, pietiekami pārliecinošiem savos izteikumos un ir jāvienkāršo reģistrēšanas procesi. Paldies, paldies. Tagad eh, Ēžens Tošnevsks, vienu minūtu. Paní předsedající, pane komisaři, jak ukazují jednotlivá měření v příhraničních územích? komisāri. Vairākas eh, dalībvalstis cieš tieši no pārobežu piesārņojuma jo dažādās dalībvalstīs darbojas atšķirīgi izņēmumi un atšķirīgas normas. Ir ļoti grūti nodrošināt mazu objektu racionālu eksploatāciju, bet tajā pat laikā ir jādomā par e, šo objektu ietekmi uz lielākām teritorijām. Ja mēs gribam gūt taustāms rezultāts, tad ir ļoti svarīgi šo problēmu risināt visaptveroši, nevis vienkārši uh, uzspiest jaunu regulējumu, bet paredzēt arī uh, papildus motivāciju uh, um, plašāku informāciju, uh, lai uh, mudinātu gan šos uzņēmumus modernizēt, uh, gan arī piesaistīt jaunas investīcijas. Paldies! Tālāk! Paldies, uh, komisāra kungs. Es pozitīvi vērtēju šo priekšlikumu, bet tomēr pilnīgā nesaprotu, kāpēc tiek izslēgti ultraperifērie reģioni kas nevarēs izmantot šo ļoti labo direktīvu neapšaubām. Energo lobbyis tur ir darbojies, bet runājot par attālinākiem reģioniem, nu, es tiešām nespēju saprast šo izslēgumu, kas nedos iespēju šiem reģioniem izmantot, iegūt kvalitīvu gaisu un neļaus izmantot šos veselībā ļoti pozitīvos pasākumus. Vai tas nozīmē, ka šie pasākumi ir svarīgi tikai kontinentam? Nu, tiešām nesaprotu. Uh, Es domāju, ka te vajadzētu rīkoties eh, savādāk, ņemot vērā arī šo reģionu raksturu lielumus, bet redziet, 349. pants eh, šobrīd tiek eh, apiets tādā regresīvā veidā, un to es nevaru pieņemt, un es aicinu kolēģis rīt balsot um, atsevišķi par manis ierosinātiem grozījumiem. Paldies! Merci. Um, un nun ist Herr Bill Etheridge am Wort für... Etheridge, kungs, minūte. Thank you. Paldies! Te nu mēs esam jauna direktīva, eh, lai cīnītos pret gaisa piesārņojumu. Mēs visi vēlamies tīru gaisu. Es esmu no uh, Anglijas uh, um, vidus teritorijas, ko sauc par melno teritoriju, jo mums uh, kādreiz senos laikos raksturīgs bija tiešām melns, tumšs gaiss, kas piesārņots ar mm, ogļu emisijām. Bet Lielbritānijas valdība ir realizējusi pasākumus, uh, lai likvidētu uh, šo piesārņojumu. Un es domāju, ka mēs šos jautājumus varam risināt dalībvalsts līmenī, un šeit nav nepieciešama Eiropas iejaukšanās, bet uh, Neatkarīgi no tā, kurš regulē, ir jābūt piesardzīgiem, lai šādi pasākumi um, nelabvēlīgi neietekmētu um, mūsu ekonomiku, jo mūsu ekonomika neizcietīs uh, vairāk uh, sodus un spiedienu un papildus normas. Paldies. Lukašievskas kundze. Lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji! E, es domāju, ka nešaubīgi visi piekritīs, ka vīdes un enerģētikas politikas ir viens no svarīgākajām Eiropā. Šajā krīzes laikā um, viena kļūst par um, milzīgu izaicinājumu, un otra savukārt ekonomikas politika ir ļoti svarīga, bet mums ir jādomā par 40 eh, tūkstošiem eh, objektu, un mums ir jārunā par eh, to, ka ir ļoti daudz līdzekļu iztērēti, lai cilvēku veselību mm, nodrošinātu. Un, ja runājam par šīs dienas debatēm par Volkswagen, tad vajadzētu uh, pavaicāt uh, ko mēs esam darījuši, lai eh, uzņēmumi neaizietu prom no Eiropas Savienības. Eh, lai, bet, ja runājam par Volkswagen, tad vajadzētu iedziļināties tajā, eh, vai tas ir mm, atsevišķs gadījums vai arī tā ir sistēmiska kļūda. Es gribētu pateikties Anžajam Gžaibām par šī ziņojuma sagatavošanu, kurā ir ņemts vērā visu ieinteresēto pušu bažas, bet bet ļoti svarīgi ir tas, uh, lai Eiropas Savienības regulētāji ar atbildību izturētos uh, pret tām normām, ko viņi gatavo, jo, ja runājam par dažādām emisijām, kā piemēram SO2 emisijām, slāpekļu oksīda emisijām, ir jādomā par to, ka šīs emisijas noteikti ietekmē cilvēku veselību un uh, gaisa kvalitāti, bet tajā pat laikā papildus ierobežojumi radīs papildus slogu slogu un papildus izdevumus uzņēmumiem, kas galu beigās palielinās attiecīgi izdevums mājasēmniecībām. Paldies, paldies tālāk. Kādēļ Kanbahkunds? Paldies, komisāra kungs, priekšsēdētājs kundze. Jāsaka, ka mums beidzot ir jārunā par mērķiem, lai to varētu saprast Eiropas pilsieņi, ko mēs vēlamies sasniegt. Mēs vēlamies rūpēties par svaigu, tīru gaisu Eiropā, lai 400 tūkstoši cilvēku gadā, diem, gaisa piesārņojumu dēļ priekšlaicīgi nemirtu no vēža un citām briesmīgām slimībām. Mēs šodien diskutējam par to, cik svarīgi ir arī samazināt veselības aprūpes izmaksas no 330 līdz 900 miljardiem eiro. Kā no tā izvairīties? Es domāju, tā ir pareizā pieeja. Mēs pasakām, kādēļ mēs tā darām. Uh, Un mēs nevaram visu laiku tikai padarīt dzīvi rūktu mūsu uzņēmumiem. Mums ir jāpaskaidro, kāda ir šīs likumdošanas mērķi. Es domāju, ka tas ir pieņemams kompromiss, jo tur ir domāts par galveno uh, jautājumu, proti par pilsoņu veselību, bet ir paredzēti arī pasākumi, lai tautsaimniecībai šis kompromiss neizmaksātu pārāk dārgi. Paldies! Paldies! Tagad Jackieviča kungs, viena minūte. Džinkuja, paņem šeminčansā. Paldies priekšsādātājiem. Gžība kunga ziņojums ir ļoti svarīgs, jo te tiek runāts par likumdošanas nepilnībām attiecībā uz vidējas jaudas atzināšanas iekārtu regulējumu un mums noteikti ir um, jāpāredz uh, videi uh, bīstamu un veselībai bīstamo vielu emisijas ierobežošanu, bet ir jādomā par to, lai mēs neuzliktu Eiropas Savienības dalību valstīm papildus finanšu slogu, uh, jo Eiropas Savienība ir pati sevi brīvprātīgi noslogojusi ar regulējumu un atšķirībā no ASV, Ķīna vai Japānu. Um, kā rezultātā Eiropas uzņēmumiem arvien grūtāk ir funkcionēt un konkurēt globālajā vidē, bet Eiropas Savienības um, iedzīvotāji zaudē tūkstošiem darbvietu, jo uzņēmumi iet prom no Eiropas Savienības. Ir jādomā par to jau nav, lai regulējums um, nekļūtu tikai par papildus finanšu slogu un uh, neefektīvu regulējumu. Paldies! Tālāk Bailan kundze, vienu minūtu. Chair, um... Paldies, priekšsādātāji. Kaut gan es nepiekrītu vairākiem izņēmumiem šai ziņojumā, es tomēr pozitīvi vērtēju šo uh, aktu, kurš uh, paredz, ka uz vidējas jaudas sadedzināšanas iekārtām arī attieksies uh, ierobežojumi. Jā, šis iztrūkstošais elements starp lielām un mazām iekārtām beidzot ir aizpildīts gaisa. Piesārņojums ir. Uh, ļoti smags eh, sektors. 1300 eh, eh, cilvēku manā reģionā ir gājuši bojā sliktas gaisa kvalitātes dēļ, un aprēķini ir tādi, ka 3 miljārdi eiro katru gadu ir izmaksas veselības aprūpas sektoram. Tas viss skar iedzīvotāju veselību, valstu budžetus un vīdi. Tā tad ir visi svarīgi faktori, un mēs nevaram turpināt vienkārši iesākt to taciņu gaisa kvalitātes ziņā. Uh, Un eh, zinot, ka īrija ir pārkāpusi enoks izmešu limits, tad mums ir daudz eh, nopietnāk jādarbojas tālāk šajā jomā. Paldies! Nu, ne... Paldies! Un eh, tagad Šagar kungs uz divām minūtēm. Paldies, priekšsādātāji! Neskatoties uz progresu cīņā pret gaisa piesārņojumiem, tādiem kā, piemēram, slāpekļoksīds, eh, sērdioksīds un citi, Eiropas Savienība tomēr nav spējusi nodrošināt eh, normu un eh, Pasaules veselības organizācijas normu ievērošanu. Tā rezultātā kaitīgais piesārņotāji turpina radīt problēmas veselībai, dzīvībai, videi. Šis kaitējums ir arī finansiāli dārgs. Simtiem miljārdu eiro katru gadu tas izmaksā Eiropas Savienībai, tāpēc man ir prieks, ka pieņemot uh, šo uh, tiesību aktu, mēs varam aizpildīt uh, iztrūkstošo posmu starp ekodizaina direktīvu un rūpnieciskajums direktīvu, tāpat laikā izvairoties no dubultu regulējumu. Tāpat laikā, ņemot vērā to, ka apmēram 75% vidēja audas iekārtu ar MVU, ir svarīgi neuzlikt pārāk lielas administratīvas un finansiālas prasības šādiem uzņēmumiem. Tāpēc domāju, ka grado, eh, pakāpeniska šī regulējuma pieņemšana ir eh, tāds labs risinājums, ņemot vērā vidas aizsardzības vajadzības un izmaksas. Un visbeidzot, pozitīvi vērtēju arī Eh, esošos eh, ieviešanas termiņus jau esošajām apkurs iekārtām un tāpat arī attiecībā uz izlētām sistēmām. Paldies! Paldies! Un tagad Kumpula Natri kundze. Paldies! Vajag. Uh ātri risināt šo gaisa kvalitātes problēmu Eiropā. Mēs ar to cīnāmies jau kāds desmit gadus, tādēļ tik daudz cilvēku mirst no uh, gaisa kvalitātes. Diemžēl pilsētās cilvēki nevar izvēlēties, kādu gaisu elpot. Es domāju, šis ir labs kompromiss un tas pierāda, ka ir nepieciešami kopīgi likumi Eiropā. Jāsaka, ka atsevišķās teritorijās Eiropā gaisa kvalitāte ir sliktāka nekā citviet. Žēl, ka mēs nevarējām ieviest vēl radikālākus pasākums. No otras puses, man rada gandarījumu kompromiss, kur tiek runāts par uh, tīrāku gaisu un labāku gaisa kvalitāti, sevišķi tur, kur gaisā nonāk vairāk kaitīgu vielu. Es gribēju pateikties mūsu sarunu vedēju komandai, ka tika ņemts vērā arī mūsu grupas uh, idejas, un ir ļoti labi, ka ir padomots arī par rezerves pasākumiem, tīras tehnoloģijas, tāpat mums ir nepieciešams, kad pieprasām šos pasākums. Paldies! Tagad pēdējais runātājs pirms brīvā mikrofona procedūras, Damiano Zofoli, viena minūte. Paldies, priekšsēdētājs kundze! Uh, Ataujiet man atbalstīt šo priekšlikumu. Tas ir ļoti svarīgs un ir sagatavots um, pareizā brīdī. Jāsaka, ka šīs vidējas jaudas uh, iekārtas, siltumjaudas iekārtas līdz 50 megavatiem, uz tām līdz šim neattiecās regulējums, bet tās uh, sastāda 80% no Eiropā izmantotajām iekārtām, un tās ir atbildīgs par 3 ceturdaļām uh, slāpekļa oksīda izmešiem un arī par mazo daļiņu izmešiem. Protams, ka šis gaisa piesārņojums rada milzīgi milzīgu kaitējumu veselības aprūpas nozarei un mūsu pilsoņu veselībai. Es gribēju pateikties referentam un ēnu referentiem, kā arī Itāļu ministram, kas Itālijas minis, prezidentūras laikā daudz ko paveica mēs varam patiešām sasniegt labus rezultātus, un es ceru, ka tagad eksistējošās iekārtas tiks atbilstīgi modernizētas, lai tās varētu radīt mazāk izmešu, tai pašā laikā neradot pārliecīgu slogu uzņēmumiem. Paldies! Tagad Šantošs kungs kā pirmais brīvā mikrofona procedūras ietvaros vienu minūte. Paldies, priekšsēdētājs kundze! Jāsaka, ka priekšlikums patiešām ir tapis īstajā brīdī, ir ļoti labi veidot sinerģijas, domājot par uh, gaisa kvalitāti, cīņu pret klimata pārmaiņām un arī cilvēku, kā arī mūsu planētas veselību. Komisijas priekšlikumi e, varētu būt ļoti veiksmīgi, ja tos izdosies īstenot kā plānots. Protams, atšķirības reģionos arī ir manāmas, ir arī vairākas loģistiskas problēmas, un tam visam ir ietekme arī uz ultraperifērajiem reģioniem. Jāsaka, ka ir valsts, kas var kalpot par uh, patiešām labu piemēru šajā jomā. Paldies! Tagad Mārijas kungs arī vienu minūtu. Paldies, priekšsēdētāji, dārgie kolēģi. Es gribēju jūs informēt par milzīgo problēmu, ko esam eh, pieredzējuši Grieķijā pēdējā laikā. Jāsaka, ka mēs ciešam no smoga, sevišķi Atēnās un Salonikos, un jāsaka, ka tas ir saistāms ar memorandu, jo ir paaugstināti nodokļi apkurei un elektrībai, tādēļ ļoti daudziem pilsoņiem ir jāsāk izmantot pagājušā gadsimta kurināmais materiāls, lai nebūtu jāmaksā tik augsts nodokļi. Tas ir eh, slikti gan videi, gan pilsoņu veselībai. Tieši šī iemesla dēļ eh, Grieķijas valdībai ir kaut kas jādara lietas labā, lai eh, atsauktu šos nodokļus uz uh, mazutu un elektrību. Un uh, jāsaka, ka tas ne tikai uh, nāk par ļaunu cilvēku veselībai, bet arī vidē, jo šis smogs patiešām ir neciešams. Paldies, tagad uh, Bronis Rope lūdzu vienu minūte. Sie haben das Wort. Jums vārds. Pirmininkė pritariu šiam pranešimui kuris nustato griežtas oro taršos. Paldies, priekšsēdētājas kundze. Es atbalstu šo ziņojumu, kur ir domāts par emisiju samazināšanu. Jā, līdz 2030. gadam attiecībā uz uh, tec darbināmām ar, te, ar biomasu ir prātīgi ieviest izņēmumus un ņemot vērā Lietuvas ģeopolitisko situāciju, mēs tagad aizvien vairāk sākam izmantot atjaunīgos energoavotus un Jāsaka, ka mēs nevarēsim nu, pietiekam ātri pāriet uz tādu iekārtu radošu izmantošanu, kas pilnībā atbilst visiem šiem ierobežojumiem. Tādēļ ir labi, ka ir ieviest arī šī pārskata klauzula, un mēs Protams, gribam pateikt, ka pašresursu izmantošana šeit nebūs atbilstīga. Mēs gribētu patiešām radīt jaunas darba vietas un garantēt energoapgādes neatkarību. Paldies tagad, Hogan kungs. Much, uh, Paldies, priekšsēdētājs kundze, dargie deputāti. Daudzi no jums teica, ka šīs vidējās siltumjaudas iekārtas ir jāmodernizē, lai varētu uzlabot mūsu pilsoņu veselību. Tas patiešām būs ļoti svarīgs solis uz priekšu priekšu, lai garantētu pietiekami augstu gaisa kvalitāti, un es ceru, ka mums būs daudz sekotāju. Daudz pieminēja biomasas uh, plašāku izmantošanu. Protams, ka tādā veidā. Uh, varam uzlabot situāciju. Un jāsaka, ka vidējas siltumjaudas iekārtās arī bieži vien tiek izmantota biomasa. Un pateicoties uh, pietiekam lielam laikam būs iespējams uzlabot un modernizēt biomasas tec. Daudzi no jums runāja arī par precizējumiem un par to, ka šī direktīva eh, varēs tikt attiecināta uz vidējas siltumjaudas iekārtām. Referents un ēnu referenti eh, saka, ka ir pēc iespējas eh, vairāk jāatvieglo sloks MVU un ka tas ir viens no galvenajiem mērķiem. Priekšlikums ir veidots tā, lai varētu šo mērķi pēc iespējas labāk īstenot. Mēs esam arī izvērtējuši ieguvums un izmaksas. Mēs vēlamies palīdzēt palīdzēt MVU. Uh, eh, attiecinot atkāpes uz konkrētām iekārtām, kas strādā noteikti skā, stundu skaitu un arī uz īpaši mazām iekārtām. Atbildot manam draugam Omar G. kungam, eh, runājot par ultraperifēriem reģioniem, mēs arī tam pievēršam uzmanību un uh, likumdošanā tas viss ir ņemts vērā, un uh, mēs esam patiešām pievērsušies arī ultraperifērajiem reģioniem, dalību valstīm patiešām ir jādara viss, kas ir to spēkos, lai pievērstos uh, tur valdošiem apstākļiem. Protams, nevaram pilnīgi identiskus kritērijus attiecināt uz salām un ultraperifēriem reģioniem, kā piemēram uz iekšzemes teritorijām. Es gribēju pateikties visiem, kas uh, strādāja pie ziņojuma tapšanas, kas piedalās debatēs. Uh, gribēju uzteikt uh, referenta kungu, ēnu referents un visus pārējos, kas ir pielikuši savu roku šīs likumdošanas tapšanā. Paldies! Thank you very much. Paldies, un tagad došu vārdu referentam Gržība kungam. Paldies priekšsēdētāji, paldies arī komisāru kungam par uh, Eh, to, ka pasvītrojāt, ka šis ir sarunu process eh, un ļoti veiksmīga kompromisa rezultāts, eh, lai nodrošinātu noteiktu vidusmērķu sasniegšanu, kas pilnībā izmainīs arī, teiksim, šo normu piemērošanu. Es ļoti ceru, ka tas arī mainīs situāciju attiecībā uz veselības aizsardzību un uz saslimšanām. Uh, Um, bet uh, tajā pat laikā uzskatu, ka šis kompromiss aizstāv arī ekonomiskās intereses, tīpaši MVU intereses un atsevišķu dalību valstī intereses, kam ir mazākas vai lielākas problēmas tieši ar uh, šiem vidējās jaudas uh, objektiem, vidējās jaudas sadedzināšanas iekārtām. Gribētu pateikties Lavijas kungām, kurš sarunu procesa un dialogu ietvaros ļoti veiksmīgi piedalījās piedalījās un norādīt to, ka dalība valsts var noteikt vēl augstākus eh, standārtus, lai nodrošinātu to, ka labākās iespējamās tehnoloģijas tiek izmantots, bet eh, ir svarīgi, lai Mm, dalību valstis varētu arī paredzēt zināmu elastību šīs politikas īstenošanā, it īpaši tur, kur tiek uh, paredzēta šī intervence un uh, kur ir iespējams nodrošināt augstākus standartus. Par izņēmumiem. Uh, šī pieeja ir bijusi ļoti pārdomāta un mēs ņēmām vērā um, dažādas īstenošanas iespējas, piemēram, um, tur, kur nav iespējams um, izmantot um, efektīvi citus uh, energonesējus, uh, kā biomasu. Jā, biomasu sadedzināšana rada um, cieto daļiņu emisijas, bet mēs esam centušies izvērtēt šo situāciju, lai. Um, vietējo um, energoresursu um, izmantošana um, būtu uh, optimāla un efektīga, lai nākotnē arī uh, varētu, būvējot jaunas instalācijas, ņemt vērā minētos standartus. Gribētos arī Eh, pateikties priekšsēdētājai, kura eh, arī uzteica šo veiksmīgo sadarbību, kā rezultātā tapa direktīvas projekts. Un es gribētu vēlreiz pateikties eh, visiem par atbalstu strādājot pie šī projekta. Paldies! Danke. Paldies referenta kungam. Esam beiguši debats par šo darbu.